Der Herr Präsident! Vielen Dank. Bitte nehmen Sie Platz, meine Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ich erkläre die am 17. 17. jūlijā pārtrauktā sanāksme atkal tiek turpināta. Man ir uh, jāpaziņo bēdīgi ziņa, ka Jānis Pēslīs nomira pagājušā nedēļā 88 gadu vecumā un 25 gadus viņš bija Eiropas parlamenta deputāts un pirmais uh, Ziemeļīrijas prezidents. Dāmas un kungi, gribēju jums pateikt, ka vairāki kolēģi man ir pievērsuši uzmanību, ka tieši šobrīd notiek daudz uh, traģēdiju pie Lībijas robežas esot gājuši bojā 250 bēgļi, tad, kad uh, noslīka laiva. Uh, Iespējams, eh, ka izdevās eh, izglābt 36 cilvēkus un 250 eh, cilvēki gāja bojā un pie Maltas krastiem šķiet ir gājuši bojā pat 500 cilvēki. Protams, mums ir morālais pienākums darīt visu, lai šādas humānas katastrofas vairāk neatkārtotos. Mēs nedrīkstam to vienkārši pieļaut. Dāmas un kungi, pagājušajā nedēļā es paziņoju un gribu arī atkārtot, ka rītdien īsi pirms balsošanas notiks tā sauktā 360 grādu filmēšana, vai nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, trešdien pirms balsošanas būs šeit eh, filmēšana un un e, būs tāda īpaša kamera, lai varētu uzņemt visu zāli kopumā.